Please take a seat, take a place. Lūdzu, sēdieties. Un tagad mēs atsākam sēdi. Un ar lielu lepnumu un prieku es sēžu pie galda kopā ar savām kolēģiem, sešām viceprezidentēm un kvestorem. Blakus man arī sieviešu tiesību komitejas vadītāji. Gribu teikt, ka tas man tiešām ir liels gods atsākt sēdi šādā kompānijā. Jūs jau, protams, zinat, ka nākošais punkts ir starptautiskās sieviešu dienas simtā gada diena, un tagad mēs paskatīsimies nelielu filmiņu par šo tēmu. thank you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 Panie i panowie posłowie. Dāmas un kungi, kolēģi, dārgie visi. Šī divu minūšu garā filma, protams, nevar parādīt visu, kas ir noticis pēdējo simts gadu laikā. Kopumā šai laikā esam pārmainījuši Eiropu. Mēs, Eiropieši, varam ar to lepoties. Bet, protams, mēs zinām, ka daudz kas vēl ir jādara. Pārāk maz sieviešu ir iesaistīta politikā, Eiropas parlamentā. Tikai 35% jūsu ir šeit. Protams, tas ir mazliet vairāk nekā nacionālajos parlamentos daudzās valstīs, taču nepietiekami. parlamenta galvenajās izpildu organizācijās ir vairāk nekā 40%, un tas mūs iepriecina. Taču kāds būs mūsu parlaments pēc trīs gadiem, pēc jaunajām vēlēšanām? Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kā tiks ievēlēti mūsu parlamenta locekļi, un mūsu nacionālie parlamenti ir tie, kas nodrošina vai var nodrošināt vairāk sieviešu mūsu parlamentā. Tāpēc mēs aicinām mūsu kolēģus nacionālajos parlamentos pieņemt nepieciešamos lēmumus, veidot tādu juridisko struktūru, tādu tiesisko sistēmu, kas veicināt sieviešu piedalīšanos parlamentu darbos. Mēs varam, protams, arī lepoties ar to, ka 95% mūsu darbinieku ir sievieši. 50% no mūsu darbiniekiem, kas nodarbojas ar parlamentu pamat darbību, ir sievietes. Kad biju polijas premjers, Mums bija apmēram 50% sieviešu svarīgākajos amatos. Mums tas bija savā ziņā rekords, un šis rekords līdz šim pat nav pārspēts. Kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs esmu vienmēr prasījis augstu sieviešu pārstāvniecības procentu augstākajos amatos, arī, piemēram, Eiropas komisijā. Un mani, protams, iepriecina tas, kā Eštons kundze ir šajā amatā. Liels sieviešu procents ir vērtīgs ne tikai sievietēm kā tādām, bet arī pašām institūcijām, kompānijām. Un mums ir jāpanāk, lai sievietes, kas dara tādu pašu darbu, saņem tādu pašu atalgojumu. Tā kā daudz kas vēl ir darāms. Mēs zinām, ka sievietes var ļoti aktīvi cīnīties par demokrātiju, un tāpēc es jūs sveicu. Un tāpēc šeit es arī atceros sievietes Ziemeļāfrikā, kas pat labam cīnās par brīvību un demokrātiju. Neaizmirsīsim, ka tādas sievietes kā Lēlā Zāna un citas ir saņēmuši Saharova balvu. Atkārtošu ka sistēmas vai reliģijas vārdā sievietēm nedrīkst atņemt viņu cieņu, sievietēm nedrīkst būt mazāk tiesību kā vīriešiem. Trešajā novembrī pirms 218 gadiem Olimpietikašai tika nocirsta galva. Tas notika Eiropā. Un tāpēc, ka viņa bija sagatavojusi sieviešu tiesību un pilsoņu tiesību deklarāciju. 1906. gadā sievietes ieguva balsu tiesības Somijā. Somija bija pirmā valsts, kur tas izdevās. Kopš tā laika ir bijis liels progress, runājot par vienlīdzību un līdztiesību. Uzsvēršu 8. martu kā sieviešu dienu, taču šī diena tiek atzīmēta, lai atcerētos pārējās gada dienās, ka šis jautājums ir aktuāls ka līdztiesība ir aktuāla. Mums visiem ir jābūt līdztiesīgiem visa gada garumā, ne tikai 8. martā. 8. marts gal galā ir tikai viena diena. Mums par to ir jādomā katru dienu. Un paldies! Un tagad došu vārdu padomēji padoms pārstāvēja Eniko Gjorī. Lūdzu, paldies! Godātie parlamentu locekļi! Griezīšos pie jums šajā dienā, Ungāru valodā. Kad tika izveidota Startautiskā sieviešu diena, tad sieviešu līdztiecības jautājums bija visai jauns un revolucionārs. Tagad tas tiek atzīts par modernās sabiedrības pamatakmeni - cieņa, līdztiesība. Taču nepietiek tikai ar deklarācijām. Cilvēku tiesību pārkāpšana, sieviešu cieņas pārkāpšana notiek šur un tur, laiku pa laikam, un tas viss ir jāatcerās. Šogad mēs atzīmējam šo dienu pēc sieviešu nabadzības jautājumu aplūkošanas. Pirms kāda laika vienā teikumā mēs parasti par to nerunājam, taču ekonomiskā krīze skar vismazāk aizsargātās grupas, un sievietes šajās grupās pārstāv vairākumu Turklāt vēl ir tipiskās problēmas globālajā situācijā. Nabadzībai bieži ir sievietes seja, par to runāja jau arī svētais asīs. Sievietes bieži vien dzīvo vienas ar bērniem, graustos, tiek spiests prostitūcijā un citās nodarbēs Runājot par Ungārijas prezidentūru, ir vairāk jautājumu, kas ir mūsu prioritātes, kas varētu veicināt sieviešu nodarbinātību. Pirmais punkts ir Eiropa 2020 stratēģija ar tās nodarbinātības mērķiem, kas varētu mazināt nabadzību Protams, nodarbinātība ceļ sieviešu cieņu, tas ļauj viņiem, viņām izvēlēties savu dzīves ceļu brīvāk. Nabadzības platforma arī izgaismo to, cik svarīgi ir redzēt atšķirības starp sieviešu un vīriešu stāvokļiem. Protams, ir liels sasniegums, ka vakar padomē tika pieņemts dzimuma līdztiesības pakts. Mēs nedrīkstam aizmirst arī sociālo lomu, kāda piemīt sievietēm. Ir jāsabalansē ģimenes dzīve ar darba dzīvi un izvēles brīvību. Šai sakarā mēs strādājam pie direktīvas, kas varētu ļaut celt sieviešu, kas ir stāvoklī, drošību darba vietā. Mēs gribētu arī celt informētības līmeni runājot par sociālām demografiskām problēmām sabiedrībām, par ģimenes jautājumiem. Tāpēc būs demogrāfijas nedēļa, kurā iesaistīs nevalstiskās organizācijas un sociālo lietu ministrus. Šeit mēs runāsim par to, kā varētu celt dzimstību Eiropā. Mums īpaši uzmanība ir jāpievērš arī sievietēm, kas ir neaizsargātajās grupās. Padomēji vajadzētu pieņemt Eiropas uh, Romas stratēģiju. Jarko kundze un citi arī ir daudz ko darījusi šai jomā un mēs vēlētos izgaismot Romas sieviešu lomu ģimenes stabilizēšanā, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies atrisināt šo problēmu. Un visbeidzot, vēsture mums māca, ka bez aktīvas sociālās sieviešu piedalīšanās pilsoniskā sabiedrība nav stabila. Prezidents, priekšsēdētāja kungs arī atsaucās uz brīvību Tahrī laukumā. Kairo arī tur bija sievietes. Viņas vēlējās veidot savu nākotni brīvi, un mums ir jāatbalsta šo sieviešu cīņa bez kādiem stereotipiem. Paldies! Tagad aicināšu Barozo kungu teikt dažus vārdus. Paldies priekšsēdētājiem. Padoms priekšsēdētājs kundze, godējumie dāmas un kungi, deputāti. Mēs šodien Eh, atceramies tās sievietes, kuras 1911. gada 8. martā no Vācijas, eh, Šveices, Dānijas un Austrijas citām valstīm eh, bija Dāmas un kungi, priekšsēdētājs pārtrauc, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Klusējot un lūdzu, neorganizējiet diskusijas sēžu zālēm jo šobrīd notiek īpašā sēde. Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas klusumā. Mr. President. Aicinu jūs sākt no sākuma. Nē, tas nav nepieciešams, turpina komisijas priekšsēdētājs. Šodien mēs apliecinām savu cieņu gadsimtu ilgai cīņai un panākumiem, kurā ieguvēji esam mēs visi. Kādas būtu mūsu demokrātijas un konkrēti Eiropas demokrātija, kas tiek pārstāvēta šeit Eiropas parlamentā, bez pilnīgas sieviešu līdzdalības? politiskajā dzīvē, kādas būtu mūsu sabiedrības un mūsu ekonomikas bez sieviešu talanta. Ļoti daudzās ziņās Eiropas sievietes ir modelis pārējai pasaulē. Tā vietā, kas Eiropietiem ir mūsu sabiedrībā, ir iedvesmas avots sievietēm visur citur pasaulē. Un um, šajā sakarā es gribētu uh, atcerēties Ziemeļāfrikas sieviešu pašaizliedzīgo cīņu, kas, kuras līdzās vīriešiem cīnās, lai atjauno, lai varētu nostiprināt un izveidot demokrātiju. Eiropiešu aktīvā loma Eiropas Savienības ekonomiskajā un politiskajā dzīvē ir viņu apņemšanās rezultāts. Un mēs šodien varam paust savu gandarījumu par Eiropas principiem, kur viens no galvenajiem eh, principiem ir līdztiesības starp vīrieti un sievieti pilnībā atzīts Lisabonas līgumā. Gadu gaitā nozīmīga likumdošana par vienlīdzīgu izturēšanos un līdztiesības dimensijas iestrādāšana Eiropas politikās deva iespēju attīstīt mūsu sabiedrību virzienā uz līdztiesīgāku darba tirgu, bet Šodien mēs e, paužam sašutumu par to, kas izraisa vilšanos, ir nepieņemams vai pat ir nepieļaujams. Eh, nod, sieviešu nodarbinātības līmenis ir 62,5% salīdzinājumā ar 80% vīriešiem. Aizvien eh, labāks panākums sievietes gūst eh, studijās, bet tas vēlāk neizpaužas profesionālajā dzīvē. Sievietes ir ļoti daudz klātesošas nedrošos un maz atalgotos darbos un ļoti maz pārstāvētas posteņos ar atbildību atalgojuma atšķirība starp vīrieti un sievieti ir ap 18%, kas 22% e, sieviešu vecumā e, pēc 65 un vairāk gadi nonākt zem nabadzības sliekšņa. Tas ir nepieņemami, tam ir jāmainās un aplēses, eh, saskaņā ar kurām aptuveni 25% sieviešu Eiropas Savienībā ir cietušas no fiziskas vārdarbības vismaz reiz dzīvē. Tas ir neciešams, nepieļaujams, tam ir jāmainās. Mums ir šodien jāmaina savas apņemšanās. Mums jāturpina rīkoties kopā, lai līdztiesības starp vīrieti un sievieti kļūtu pilnīga, mēs visi būsim ieguvēji, vai tā būtu sociālā ekonomiskā kohēzija, noturīga izaugsme vai konkurētspēja. 2010. gada septembrī komisija sagatavoja stratēģiju, kur noteiktas piecas jomas prioritārām darbībām periodam no 2010. līdz 2015. gadam līdztiesību darba tirgu, eh, un Eh, ne ekonomiska neatkarība vīriešiem un sieviešiem. Atalgojuma vienlīdzība, vienlīdz, eh, vienlīdzība eh, postaņos ar atbildību. Un komisija vienmēr atbalstīs sievietes visā pasaulē, kuras ikdienā cīnās, lai varētu nodrošināt sev piekļuvi izglītībai, darbām, sievietes, kuras cīnās par demokrātiju, demokratizāciju, par brīvības un politisko uh, tiesību un pilsoņu tiesību īstenošanu. Komisija darīs visu, kas ir tās pilnvarās un iespējās, lai varētu šos mērķus sasniegt, bet neaizmirsīsim to, ka likumdošana, pat ja tā tiek labi piemērota, nevarēs atrisināt visu. Uztverēji un uzvedībai arī ir jātīstās. Deputātām un kungi, šodien mēs pieminam sieviešu cīņu par līdztiesību. Šodien mēs varam sacīt, ka Eiropā, Eiropas Savienība būtu neiespējama bez Eiropietēm. Viņas ir devušas ļoti nozīmīgu devumu mūsu projektam, kas ir balstīts uz vērtībām un iekļauj e, līdztiesības vērtības starp, starp vīrieti un sievieti. Paldies! Thank you. Paldies. Svensons kundzei, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs jau nedzimstat kā sievieti, jūs kļūstat par sievieti. Šis citāts rāda, ka standarti mūsu izvēlēm dzīvē lielā mērā ir saistīts ar mūsu dzimumu, nevis mūsu interesēm, spējām, prasmēm. Dzimums lielā mērā kompart totalizē sievietes un vīriešus, un simts gadu laikā no šiem stereotipiem vaļā nesam tikuši, bet mēs nedrīkstam gaidīt vēl simts gadu. Stereotipi un standarti pastāv, un to dēļ 97% biznesa vadītāji ir vīrieši sievietēm ir mazāk īpašuma, sievietēm ir mazāk drošas darba vietas, Sievietes visvairāk strādā mājās, tātad darbu, par ko netiek saņemts atalgojums, viņas ir galvenokārt atbildīgas par bērniem, pret viņām tiek vērsta vardarbība, tā skaitā arī tuvās attiecībās, dažādi seksuāli noziegumi, sievietes tiek tirgotas un pārdotas, dzimumu izmantošanai kā preces Mēs redzam nabadzības, feminizāciju, un tas ir saistīts ar atšķirīgajiem standartiem mūsu sabiedrībā. Simts gados, protams, ir noticis liels projekt, progress. Es salīdzinu savas iespējas ar savas mātes vai vecmāmiņas iespējām, un, protams, liels progress ir noticis, taču vēl bezgala daudz, kas ir jādara. Tātad cīņa turpinās katru gada dienu, ne tikai 8. martā. Paldies! Paldies! Tagad Tautas partiju grupas vārdā Livija Jaroka. Paldies, dāmas un kungi, mēs svinam simto starptautiskās sieviešu dienas gada dienu. 19. gadsimtā sieviešu strādnieces prasīja vienādu atalgojumu. Tas bija 150 gadus atpakaļ Ņujorkā. Viņu mērķis vienāda samaksa par vienādu darbu vēl joprojām ir aktuāli, jo Eiropas Savienībā 15% mazāk sievietes saņem, Ungārijā vēl vairāk. Lai gan vairums sieviešu, vairums pasaules iedzīvotājs sastādas sievietes, viņas Viņām piedara tikai 10% pasaules vērtību. Tātad algu atšķirības pastāv un sieviešu līdztiesība ir jāstiprina. Tas, kā sievietēm dzimst bērni, nedrīkst pakļaut viņas nabadzības lāstam. Ir dažādas iniciatīvas gan Eiropas Savienībā, gan apvienotās nācijās. Sievietes nav iekarojušas pilnīgi līdztiesību visās jomās un mēs pilnībā nenovērtējam esošās problēmas diskriminācijā un vardarbības jomā. Paldies! Paldies! Kolēģi! Beidziet sarunas! Nākošais runātais sociālistu vārdā Brita Thompsona. Kolēģi, pirms simts gadiem mēs pirmoreiz atzīmējām Startautisko sieviešu dienu. Tolaik runa bija par balstiesībām, tagad tas mums liekas pašsaprotam. Taču vēl tālu jāiet, pirms mēs patieši sasniedzam dzimumu līdztiesību. Sievietes tagad ir iesaistītas visos lēmumu pieņemšanas procesos, pārstāvētas arī uzņēmēji darbībā, arī bankās. Nevar vienkārši izslēgt pusi no cilvēces no galveno lēmumu pieņemšanas. Demokrātijai ir citi mērķi. Mums jāizmanto visi talanti, kas mūsu sabiedrībā pastāv. Tas ir ļoti svarīgs konkurētspējai. Tāpēc atbalstu Redingas kundzes iniciatīvu no komisijas, tā ir pozitīva. Sevišķi runājot par patiesu līdztiesību. Mums ir vajadzīga politika, kas nav tikai simboliska, un ceru, ka tai veiksies. Liberāļu demokrātu vārdā Kochmehrin kundz. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Vispārējo cilvēktiesību deklarācijā pirmajos punktos tiek runāts par cilvēku līdztiesību. Visi cilvēki ir brīvi un līdztiesīgi ar savām tiesībām un cieņu, saprātīgi, viņiem brālīgā veidā jāsadarbojās. Taču simts gadus pēc starptautiskās sieviešu dienas izveidošana mēs vēl neesam sasnieguši pilnu līdztiesību. Jā, Eiropā daudz kas ir sasniegts, un šodien nav jautājums vienkārši par tiesisku līdztiesību. Tā ir sasniegta lielā mērā. Tāpēc jāsaka paldies feministēm par viņu darbību. Tagad mēs runājam par brīvības izmantošanu. Tas, ka vīrieši nesavieno darbu ar ģimenes jautājumiem. Sievietēm vajadzētu ieiet šajā sfērā. Ziemeļāfrikā, protams, mēs redzam brīnišķīgu sieviešu piedalīšanos, ko veicina arī Eiropas sieviešu sasniegumu. Ir ārkārtīgi svarīgi nepazaudēt mūsu mērķi, tas ir brīvību, dzīvot pēc saviem ieskatiem. Jo tad būs arī līdztiesība, un šī diena būs ne tikai gada diena, bet svinību diena. Paldies, nākošais runātājs Harma kundze. Prieksēdētāji, dāmas un kungi. Es eh, domāju, ka šodien eh, situācija nav visai piemērot svinēšanai, bet drīzāk tā aicina konkretizēt vairāk E, patiesu līdztiesību starp vīrieti un sievieti. Šis simtgadus sakarā mums, sievietēm, vajadzētu palūkoties atpakaļ skatu spogulītī un izdarīt kopsavilkumu. Manais kopsavilkums ir sekojošs. Līdztiesība cilvēku tiesības deklarācijas izpratnē un konstitūcijas izpratnē ir lieliska, bet tomēr tā ir jāizteno praksē. Mums ir nepietiekumi, mums ir nepieciešami e, noteikumi, likumi un jāievieš kvotu sistēma. Palūkojoties, kas notiek Eiropas eh, institūcijās, tur situācija nav daudz labākā citos lielos uzņēmumos. Sievietes eh, vadošajos amatos ir ļoti nedaudz. Un Barosu kungs, Redings kundze, lai mēs to varētu panākt, mums ir nepie, nepieciešama kvotu sistēma. Es eh, apsveicu to faktu, ka jūs godīgi norādāt eh, nevienlīdzību starp vīrieti un sievieti institūcijās. Es gribētu to vēlreiz uzsvērt, lai jūs labāk apzinātos to, cik nepieciešama ir kvotu sistēma. Situācija šobrīd ir pilnīgi skandaloza, redzot, ka sievietes neraugoties eh, uz to kvalifikāciju nav iegūšas nepieciešamo vietu un telpu, lai varētu izteikties tur, kur tiek pieņemti lēmumi, kur tiek nospraustas vadlīnijas, ko tas ir nepieciešams uh, Rīgas un Redings kundze, šīs simtgades sakarā mēs jums pieprasām nodrošināt, ka jūs vēlaties uh, atbalstīt kvotu ieviešanu eh, sievietēm eh, vadošajos posteņos, tāpat kā tas pastāv Norvēģijā, Spānijā un Francijā. Cīnīties par šo ideju. Es nezinu, kāpēc Barozu kungs eh, savā runā par to nerunāja. Madam Marina Janauko. Marina, ja. United Kingdom pagājušajā nedēļā par to, kā iesaistīt sievietes darba tirgu, kā celt to īpatsvaru biznesā. Ir svarīgi, ka vadībā ir nepieciešams vairāk sievietes, bet es nevaru pieņemt kvotu sistēmu. Tā ir ļoti patronizējoša sistēma tikpat patronizējoši kā iz, eh, šo puķu izsniegšana. Es tagad uzdāvināšu savam draugam šo rozi. Pozitīvajā pusē es redzu, ka Lielbritānijā ir labi sasniegumi dzimuma līdztiesībā. Sašaurinās algu starpība 10% vairs tikai tagad starp vīriešiem un sievietēm. Visbeidzot, starptautiskajā sieviešu dienā gribētu sveikt mātes. Protams, brīvība ir izvēles brīvība. Vai sievietes strādā biznesā, vadībā vai auto, uh, remonta stacijās. Sievietei ir tiesības uz izvēli. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Ilga Figueiredo no Goja grupas. Paldies priekšsēdētājiem! Mēs apsveicam sieviešu cīņu par brīvību, eh, progresu, eh, sociālo progresu mieru Un šodien mēs atzīmējam sieviešu dienas simto gada dienu. Ļoti daudzas dažādas cīņas ir bijušas, ko ir izcīnušas sievietes šo simtu gadu garumā, bet tās nav bijušas pietiekamas, tās nav pietiekamas, lai varētu tikt galā ar esošo nevienlīdzību, ar nelīdztiesību, ar diskrimināciju, kas pastāv, piemēram, piekļuvē darbam, algu atšķirības E, kas tieši atspoguļojas uz pensijām, tāpat arī uz profesionālo karjeru un profesionālo izaugsmu sievietēm. Piekļuvi lēmēju posteņiem, direkcijās, atbildīgiem posteņiem ekolo, ekonomiskajā un sociālajā ziņā. Tāpat arī ir jāapzinās, ka sievietes ļoti bieži tiek diskriminēts tāpēc, ka tās ir mātes un strādājošas mātes, kas ir pilnīgs skandāls 21. gadsimtā. Apstiprināsim mūsu grupas solidaritāti ar to cīņu, ko izteno sievietes, lai varētu izbeigt ar nevienlīdzībām, diskriminācijām, vardarbību pret sievietēm, ar šiem stereotipiem, kas. Eh, Eh, kas nozīmē, ka jāpieņem ir alternatīvas politikas, kas eh, nostāda cilvēku tiesības, eh, vienlīdzīgas tiesības mūsu uzmanības centrā un Eiropas Savienības politikas centrā. Paldies! Nākošais runātājs Mara Bidzoto no FD grupas. Ļoti daudz, kas jau tika pateikts bet mērķi vēl aizvien ir jāsasniedz. Šodien Eiropā un visā pasaulē dzīvo arī citu kultūru sievietes, mums ir jācīnās par, viņ, eh, par viņām un mums ir jāpalīdz viņām panākt cilvēciskās cieņas normas. Mēs eh, nevaram eh, atzīmējot šo simt gadi neņemt vērā, piemēram, arābu pasaules, musulmaņu pasaules sieviešu stāvokli Mēs nevaram neņemt vērā skaitļus, kas pieaug katru gadu konkrēti skolās, kurās mācās arī mūsu bērni vārdarbības, ko savās ģimenēs cieši musulmaņu e, sievietes nedrīkst tikt ciestas. Tāpēc Eiropai ir jāparedz politika, kas paredz cīņu pret islāma radikalizāciju, pret piespiedu laulībām, pret goda noziegumiem, pret uh, Eh, šīm negatīvajām parādībām. Mums ir jācīnās par tām sievietēm, kuras dzīvo Eiropā, bet kurām, kuras nevar izteikties, jo ļoti bieži viņas apsadz šīs islām pārklājas. Nākošais runātājs Nikola Sinklēra. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlētos sveikt visas sievietes pasaulē arī pagātnē, kas ir cīnījušās par vienlīdzību un līdztiesību. 893. gadā Jaunzēlanda deva sievietēm tiesības balsot. Gribētu sveikt arī savas sievietes, kad lab, leiboristu Barbara Karsona prasīja vienotas samaksu, un, protams, Lielbritānijā pirmā sieviete Eiropā bija premjerministre. Taču Eiropas parlaments, man liekas, ir zaudējis sakaru ar realitāti. Esmu pret jebkādu diskrimināciju, arī pret pozitīvo diskrimināciju, jo tas rada upurus. Sievietes nevajag patronizēt ar kvotām. Barjeras viņu ceļā vienkārši ir jānovāc. Dalību valstīm šie jautājumi ir labāk jāskata, jāuzlabo bērnu apkope jautājums nesen par auto apdrošināšana, piemēram, ir daudz svarīgāks, taču pozitīvā diskriminācija var radīt ļoti lielas nobīdes un veidot pilnīgi nesakarīgu politkaraktu Eiropu, kas neļaus sievietēm izpaustiem. Domāju, ka Eiropas Savienībā veselā saprāta pietrūkst. Paldies, dāmas un kungi! Šī sēde tagad ir slēgta, paldies, un tagad balsošanas procedūra.